Started. Okay, colleagues, um, thank you for your patience. And... Kolēģi, paldies par pacietību. Sāksim šo ļoti svarīgo uzklausīšanu. Man ir tas prieks, ka mūsu divas komitejas, Libe un FAM, Nu, es domāju, ka noteikti sanāks vēl vairāk cilvēku. Ir arī daudzi, kas mūs skatās tiešsaistē. Šis, šī ir ārkārtīgi svarīga uzklausīšana, un tā parāda to, cik labi mūsu divas komitejas sadarbojas, ne tikai ja runa ir par uzklausīšanām šais jautājumos, bet arī strādājot pie tiesību aktiem. Man tiešām ir prieks, ka mūsu sadarbība turpinās. Un kopā ar mums ir arī Pimento Lopes, FEM komitejas vadītājs. Um, viņš aizstāja Blankovičītu, kas ir uh, FEM komitejas vadītāja. Kolēģi, mums šodien ir uh, lieliski runātāji, tāpēc es negribu vēlēt izšķiest laiku, ko varētu veltīt viņu uzklausīšanai. Par ko tad mēs šodien runājam? Šis ārkārtīgi svarīgais jautājums, proti, sieviešu un bērnu tirzniecību migrācijas kontekstā. Nu, tas ir jautājums, kas visiem ir zināms, visiem ir kāds savs viedoklis par šo moderno verdzību, bet šodien mēs gribam vairāk iedziļināties tajā, kāda tad ir mūsu reakcija kā līdzlikumdevējiem. Un gribam nākt klajā ar tādu mērķētāku, koncentrētāku reakciju no parlamenta. Protams, ka mēs esam runājuši par cilvēku kontrabandu vairāk kārt abās komitejās. Uh, Un šodien koncentrēsimies uz cilvēku tirzniecību, kas īpaši saistīta ar migrācijas plūsmām. Visi zinām, ka kontrabandisti izmanto vājos punktus, kas rodas šādās situācijās, un kriminālas darbības visvairāk plaukš tieši šajā te pelēkajā zonā, kad migrantiem trūkst likumīgu ceļu, kā nonākt Eiropas Savienībā. Nu, un šobrīd nav nekādu likumīgu Eiropas Savienības migrācijas koridoru. Un, ja tādi tomēr ir, tad tas ir nacionāls lēmums un risinājums, ne Eiropas līmeņa. Lūk, šī ir viena no problēmām. Cilvēki, kas vēlas eh, emigrēt, nonāk tādās situācijās, kad riskē ar savu brīvību Ceļā uz Eiropu ir daudzas ļoti bīstamas situācijas. Mēs mūsu komitejā nesen apmeklējām Nigēru un arī Lībiju, Agadešas ceļu, un tik tiešām centāmies saprast, kāda ir situācija un kā risināt uh, situāciju dažos visbīstamākajos reģionos. Es pats esmu redzējis sievietes aizturēšanas centros Lībijā un arī sievietes starptautiskās migrācijas organizācijas centros Agadešā. Daudzas no viņām ir tikušas izvarotas, nereti tā ir vairāk kārtēja izvarošana un ļaunprātīga izmantošana dažādos migrācijas ceļu punktos. Un mēs šai komitejā zinām, cik ārkārtīgi svarīgi ir reaģēt uz situāciju kā humanitāri, tā arī strateģiski. Uh, Šodienas sanāksmes mērķis ir divkāršs. Apskatīsim sieviešu un bērnu situāciju, un tā, šis fakts, protams, izskaidro mūsu abu komiteju iesaisti, un es gribētu dot vārdu arī līdzpriekšsēdētājam, FEM komitejas priekšsēdētājas vadītājam. Īsam ievadam un arī, lai prezentētu runātājus. Paldies, priekšsēdētāji Murāešs. Man ir tiešām liels prieks šodien būt šeit. Un esmu priecīgs par iespēju piedalīties šajā te kopīgajā abu komiteju iniciatīvā. Esmu sagatavojis pāris vārdus šodienas uzklausīšanai, ievadam. Un tos gatavojot, es pievēršu uzmanību arī migrācijā iesaistītos sieviešu izteiktiem komentāriem. Tāpat arī skatot to, cik ļoti cilvēktiesniecība ietekmē tieši sievietes un bērnus. Ir izskanējis ļoti daudz no sieviešu puses eh, attiecībā uz to, kādas ir eh, stāvoklī esošu sieviešu vajadzības, eh, tāpat vajadzības sievietēm ar īpašām vajadzībām, vientuļajām mātēm, jaunām sievietēm un meitenēm, sievietēm, kas ir saskārušās ar dzimumu orgānu kropļošanu. Ir skaidrs, ka sievietēm ir nepieciešams psiholoģisks un fizisks atbalsts ir dažādas infrastruktūras prasības, lai nodrošinātu atbilstošu veselības aprūpu sievietēm. Īpaši koncentrējoties uz seksuālo veselību un atbalstu sniegšanu cietušajām. iepazīstoties ar dažādajiem dokumentiem, kas ir pieņemti Eiropas parlamentā, un arī skatot, eh, kāds ir eh, sieviešu jautājumu komitejas darba rezultāts, ir skaidrs, ka politiska reakcija ir nepieciešama ne tikai, lai apkarotu cilvēku tirsniecību, ir absolūti skaidrs, ka pašreizējā sistēma problēmas nerisina. Kā jau ir priekšādātājs pareizi norādīja, tik tiešām ir nepieciešams domāt par likumīgiem migrācijas ceļiem, kas varētu palīdzēt apkarot cilvēku tirzniecību. Un tas viss ir jāpārunā ārpolitikas kontekstā. Attiecībā uz cilvēku kontrabandu ir jāsaka, ka sievietēm, meitenēm un bērniem ir īpaši mazaizsargāta situācija un arī īpašas ļoti konkrētas vajadzības. Un tieši tāpēc mums vajadzētu īpaši koncentrēties uz šo cilvēku tirzniecības paveidu. Mēs redzam, ka parādās jauna uh, moderna 21. gadsimta verdzība. Cilvēki tiek nodarbināti lauksaimniecībā un celtniecībā, un ja mēs paskatāmies uz to, kādai eksploatācijai tiek uh, pakļauts sievietes un bērni, tad nereti runa ir par daudz ekstrēmākām situācijām, proti prostitūcija. Vairāk nekā 50% no cilvēku tirzniecības tirzniecības upuriem ir pakļauti tieši seksuālajai eksploatācijai. Nu, un tieši tāpēc šodienas diskusija ir tik svarīga. Un es esmu pārliecināts, ka runātāji minēs visus šos jautājumus, kas ir saistīti ar sieviešu un bērnu tirzniecību. Un tāpat runāsim arī par iespējamo tiešu reakciju uh, bet arī politiskiem lēmumiem, kas var ietekmēt situāciju. Skatīsim arī plašākus jautājumus, kas ir saistīti ar migrācijas politiku Eiropas Savienībā un dalību valstīs. Un arī to, kā sieviešu un bērnu eksploatācijas problēmu ir iespējams efektīvi uzskaitīt, īpaši ieruna ir par seksuālo eksploatāciju un prostitūciju. Paldies! Nu, tagad mēs varētu ķerties pie mūsu runātājiem. Gribu tikai minēt, ka man 11. ir jādodas prom sanāksme par Dublinas patvērumu sistēmas jautājumiem. Nu, lūk, es, protams, pilnībā apzinos, cik svarīgs ir šodien skatāmais jautājums. Uh, Un gribu teikt paldies abiem sekretariātiem par to, ka mums ir tik lieliski runātāji. Pilnīgi noteikti sekosim un ņemsim vērā mūsu darbā viņu teikto. Zālē nav daudz cilvēku, bet ļoti daudzi skatās sanāksmi tieši saistē. Un ļoti daudzi komitejas dalībnieki ir strādājuši ļoti cītīgi pie cilvēku kontrabandas apkarošanas jautājumiem, domājot par dažādajiem tiesību aktiem. Nu, lūk, to es gribēju norādīt, pirms man jādodas prom. Nu, un pilnīgi noteikti Lībe komitejā šos jautājumus skatīsim arī turpmāk. Nu, lūk, ar to arī beigšu un nodošu grožus FEM komitejas priekšsādātājs vietniekam. Paldies! Sāksim ar pirmo paneli. Cilvēku tirzniecības upuru aizsardzība. Uzklausīsim dažādos aspektus, kas ir saistīti ar šo problēmu. Ambrozīkungs no Starptautiskās migrācijas organizācijas runās par UNICEF pētījumu būs arī runātājs, kas izklāstījis antropoloģisku, akadēmisku skatījumu Viktorija Mehalka un Agadizes kundze runās par situāciju praksē. Viņa pārstāv NVO, kas strādā ar sieviešu uh, kārtas upuriem Nigērijā. Bez liekas kavēšanās došu vārdu Ambrozīnī kungam. Astoņas minūtes, lūdzu. Paldies! Paldies līdzpriekšādātājiem un paldies par iespēju uzrunāt šo kopīgo komiteju sanāksmi, runājot par eh, cilvēku uh, tirzniecības upuru aizsardzību. Manai organizācijai tā ir viena no galvenajām darbības jomām, un, manuprāt, tā ir arī viena no galvenajām politikas jomām, kur ir nepieciešams ātri rīkoties. Jādomā par to, kā mēs reaģējam uz uh, cilvēku tirzniecības gadījumiem tas ļoti lielā mērā definē to, kādu sabiedrību mēs vēlamies redzēt un kādu to veidojam. Šis ir īpaši aktuāls jautājums, ņemot vērā to, kas notiek Eiropā migrācijas jomā. Tieši tāpēc ir īpaši būtiski skatīt cilvēku tirzniecību. Mēģināšu ieskicēt situāciju. Ja runa ir par migrāciju un tās ietvaros notiekošo cilvēku tirzniecību migrācija, to starp sieviešu un bērnu migrācija, ir balstīta uz uh, vairākiem aspektiem, un tas ir jāņem vērā. Nereti mēs atbildes reakciju uz migrācijas jautājumiem skatām tā, it kā tas būtu tāds absolūti vienkāršs jautājums, ko definē tikai viens vai divi elementi, un tādējādi mēs izveidojam politiku, domājot, ka um, tas sacīt viens izmērs dar visiem, un tā tas nav. Tāpēc ir jāņem vērā to, cik dažādi ir tie iemesli, kas mudina sievietes un bērnus migrēt, un tādējādi mēs arī varam pielāgot savu reakciju efektīvāk par skaitļu, tāpēc ka skaitļi ir svarīgi. Un skaitļi vēl ar vienu ir vienīgā objektīvā lieta. Mm, tie nepakļaujas eh, personīgiem viedokļiem. Skaitļi palīdz eh, labāk saprast situāciju. Ja runa ir par sieviešu un bērnu migrāciju, mūsdienās aptuveni 44,3% no migrantiem strādniekiem pasaulē ir eh, sievietes. Un pieaug arī izglītotu sieviešu skaits, kas migrē darba gūšanas nolūkos. Negatīvais aspekts ir tāds, ka, protams, sievietes ir tā migrantu grupa, ko visvairāk skar cilvēku tirzniecība. Aptuveni 71% no atklātajiem cilvēku tirzniecības upuriem ir tieši sievietes. Eiropā Trīs no četriem cilvēktiesniecības upuriem ir sievietes. Un tā ka faktiskā proporcija ir ļoti augsta, ja runa ir par uh, cilvēktiesniecības upuriem sievietēm. Tāpat arī bērnu migrācija pieaug. Mm, tas ir dažādu iemeslu rezultāts. Un, ja runa ir par bērniem, tad ir dažādas kategorijas. Ir bērni, kas migrē kopā ar ģimeni, kā nepilngadīgie. Ir bērni, kas migrē bez pavadības, tostarp arī pavisam mazi bērni. Un ir bērni, kas eh, tiek nošķirti no ģimenes, eh, no vecākiem vai kāda cita ģimenes locekļa, kas eh, šo bērnu iepriekš ir pavadījuši kaut kur ceļa gaitā šie bērni tiek nošķirti vai nu um, viņi pazūda, vai arī cilvēks, kas ir bijis par bērnu atbildīgs, nomirst, nu, un tad tā rezultātā bērns paliek viens pats. Protams, dažādās um, migrantu bērnu grupas arī nosaka to, ka šie bērni varētu tikt pakļauti cilvēku tirzniecībai, ļaunprātīgai izmantošanai, eksploatācijai un dažādām citām bīstamām situācijām. Mēs zinām, ka cilvēku tirzniecība ir vērsta uz dažādu veidu eksploatāciju, bet, ja runa ir par sievietēm un meitenēm, tad vairāk nekā 90% tiek eh, pārdoti seksuālai eksploatācijai. Un šeit ir runa arī par nepilngadīgajiem. Tāpēc tā ir jo īpaši sarežģīta un grūta situācija. Kāds elements, ko būtu jāņem vērā un kam vajadzētu satraukt šo parlamentu un arī visas Eiropas Savienības dalībvalstis, proti bērnu tirzniecība Eiropā pēdējos pāris gados ir pieaugusi. Ja mēs runājam par cilvēku tirzniecības modeļa apkarošanu, Un runājam par to, ka tas būtu jādara visos reģionos um, pasaulē. Taisnība, bet uh, nu, tas nav tāds objektīvs skatījums, jo liela daļa cilvēku tirzniecības notiek arī Eiropā. Tas nav tikai citu pasaules valstu jautājums. Un tāpēc cīņai pret uh, cilvēku tirzniecību ir jānotiek arī šeit, ne tikai Rietumbalkānos, uh, Ziemeļāfrikā vai kur citur pasaulē. Pāris lietas par kopīgo Starptautiskās migrācijas organizācijas un ANO bēgļu komisariātu pētījumu, kas īpašu uzmanību pievērsa cilvēku tirzniecībai vidusjūras austrumos un dienvidos. Šis ziņojums apstiprināja tieši to, ko es nu pat teicu, proti ir dažādi iemesli migrācijai sieviešu un bērnu mazaisargātība migrācijas eh, ceļā arī ir atšķirīga. Mm, tas ir atkarīgs nevien no izvēlētā ceļa, bet arī vai sievietes ceļo viens pašas vai grupā, vai viņas eh, bēg no kara situācijas, vai arī sievietes vairāk motivē ekonomiski apsvērumi. Ziņojumā ir skatīti arī riska faktori, kas vairo mazaisargātību. Kas Uh, var vairot aizsardzības līmeni. Varam redzēt, ka visu veidu migranti, bet jo īpaši sievietes un bērni, kas izmanto centrālu vidusjūras ceļu, ir vairāk pakļauti bīstamām situācijām un eksploatācijas riskam, kā arī riskam kļūt par cilvēktiesniecības upuri. Daudzi migranti, kas ceļo vieni paši, protams, arī ir vairāk pakļauti šiem konkrētajiem riskiem. Un bērni ir ārkārtīgi lielā mērā pakļauti ļaunprātīgas izmantošanas un cilvēku tirzniecības riskam dažādu iemeslu dēļ. Šeit runa var būt par bērnu tirzniecību eksploatācijas nolūkā, lai gūtu uh, viņu orgānus pārdošanai, un ir arī citi iemesli. Aptuveni 78% bērnu, kas ir izmantojuši centrālās vidusjūras uh, migrācijas ceļu un ir ieradušies Eiropā, ir ziņojuši par būtisku ļaunprātīgu izmantošanu, vai tā būtu fiziska, psiholoģiska vai kāda cita. Un es domāju, ka šim skaitlim tiešām būtu jāliek mums aizdomāties par to, kā mēs risinam situāciju centrālajā vidusjūrā. Un ka varbūt mums būtu mazliet mazāk jādomā par to, ka par katru cenu ir jānovērš cilvēku ierašanās Eiropā, un tā vietā vairāk uzmanību jāpievērš tam, kā uzlabot to cilvēku dzīvi, viņu mēģinājumos sasniegt Eiropu, tīpaši, ja runa ir par uh, ļaunprātīgu izmantošanu. Ir varbūt jādomā par to, kā uzlabot šo cilvēku situāciju, kā mazināt riskus, uh, kam viņi ir pakļauti. Uh, un domāt par to, kas tad notiek ar cilvēkiem uz kuģiem, kam nav ļauts pietāvoties nekur Eiropas Savienības teritorijā. Un vēl nedaudz par Lībiju, kas ir pati bīstamākā vieta. Tā ir viena no tām vietām, kur tiek visvairāk ziņots par dažāda veida ļaunprātīgu izmantošanu. Uh, Apmēram 47% bērnu migrantu Lībijā ir ziņojuši par to, ka ir tikuši aizturēti pret pašu gribu, tikuši nolaupīti, un viens no četriem, tātad aptuveni 25% bērnu ziņo, ka ir tikuši nepamatoti arestēti vai ieslodzīti cietumā bez jebkādas apsūdzības un bez pieejas tiesiskai palīdzībai. Visi bērni, ko mēs esam intervējuši, ir redzējuši vai nu kādu cilvēku mocīšanu, nogalināšanu, seksuālu vardarbību vai kādu cita veida likuma pārkāpumus. Un aptuveni 63% no bērniem, kas ir uh, devušies uz Lībiju ar mērķi tur palikt, un vēlāk ir nolēmuši tomēr doties uz Eiropu tieši vērojot visu to vardarbību, kas uh, Lībijā notiek. Runājot par reakciju ir uh, trīs, četras ļoti būtiskas lietas. Pirmkārt, cilvēktirzniecība ir noziegums, bet tas ir arī bizness. Ir kāds, kurš cilvēkus pārdod, un kāds cits uh, šos cilvēkus pērk un uh, izmanto. Es domāju, ka mums ir jābūt tikpat agresīviem pret tiem, kas cilvēkus pārdod, kā pret tiem, kas šos cilvēkus pērk un izmanto savā labā nu, tie, kas izmanto šos pārdotos cilvēkus, jeb kāda veida eksploatācijā, pret šiem cilvēkiem netiek pietiekami daudz darbību vērsts Eiropā. Ir jāuzlabo sadarbība starp valstīm, ja runa ir par izmeklēšanu un kriminālu vajāšanu, jo arī šeit ir robi, kas jāizdara. Un tāpat arī ar mūsu privātā sektora eh, partneriem ir jārunā par ilgtspējīgām uzņēmējdarbības praksēm, lai tiktu nodrošināti labāki darba apstākļi un eh, lai darba spēka piedāvājumā neparādītos cilvēki no cilvēktiesniecības. Nu, lūk, es jau esmu pārsniedzis sev atvēlēto laiku, un es labprāt atbildēšu uz jautājumiem, ja tādi būtu. Darījām to palavrā, Viktorija. Paldies! Tagad dodu vārdu Viktorijai Mihalko, kas ir antropoloģija, un viņa varēs attiecīgi par šo jautājumu runāt no antropoloģijas viedokļa. Es runāšu drīzāk par veidu, kā var izvairīties no šīs problēmas. Cilvēku tirzniecībai ir ļoti daudzas formas un ir nepieciešams pielāgot risinājumus katrai kultūrai un katram veidam, kā cilvēki tiek tirgoti un izmantoti. Uh, ļoti svarīgi, lai uh, mēs nodarbotos ar profilaks. Es strādāju tieši profilaks jautājumos Ungārijā, un es redzu, ka ir atšķirība salīdzinot uh, Austrum un Rietum Eiropas valstis. Pieminēšu vairākus svarīgus aspektus. Tā ir korupcija, tā ir uh, demokrātijas attīstības pakāpe, komunisma ēras laikā cilvēkiem ir izveidojis noteikts priekšstats, un, piemēram, eh, bērniem un sievietēm ir zemāks sociāls status, un tas ietekmē arī ekonomisko situāciju, un arī romu eh, tautības pārstāvi tiek diskriminēti. Arī nabadzība ir liela problēma. Saskaņā ar Eurostatu datiem no 17 visnabadzīgākajiem Eiropas Savienības reģioniem lielākā daļa atrodas tieši Bulgārijā, Rumānijā un Ungārijā. Būtu nepieciešams aptuveni 200 gadi, vairākas paudzes, lai varētu tiešām atjaunot ekonomikas līmeni. Daudziem cilvēkiem migrācija izskatās vienīgais risinājums, kā varētu savu situāciju uzlabot un tāpēc Ungārija, Polija, Rumānija un Bulgārija ir, uh, viena, uh, ir vienas no mm, tām valstīm, kas tieši ir augšgalā, ja mēs runājam par komisijas ziņojumu 2013. gadā par uh, pārdoto cilvēku skaitu. No Austruma Eiropas un no citām valstīm cilvēki nonāk citās valstīs ar mērķi gan uzlabot savu ekonomisko, ekonomiskos apstākļus, gan arī, lai aizbēgtu no vardarbības. Mums ir jādomā par reālām, reāliem iemesliem, kāpēc cilvēki vispār dodas prom. Ir sistēmiskās problēmas, bet tomēr ir iniciatīvas, ko var izmantot, un mēs varētu šādas iniciatīvas izmantot kā preventīvās programmas antropologu asociācija saņēmusi informāciju no skolotāju sanāksmes Liverpoolā, kur viņi tieši runāja par, par to, kā notiek mūsdienās eh, bērnu izmantošana un bērnu paverdzināšana. Mūsdienu paverdzināšana ir tiešām nopietna problēma, un tāpēc ir nepieciešams pielāgot metodes. Saskaņā ar metodēm, kas tiek piedāvātas, eh, ir nepieciešams izglītot bērnus jau uh, bērnu dārzā un jaunākais klasēs tā, lai viņi būtu sagatavoti. Tas nozīmē, ka ir jābūt eh, audzinātājiem un skolotājiem pieejamai informācijai, lai viņi varētu tik tiešām e, izglītot. Šobrīd e, mūsu projektā ir e, vairāk simti skolotāji, aptuveni 2000 bērnu, kas saņem vajadzīgo apmācību. Es esmu bijusi vairāko, eh, vairāk kārt uzaicināti runāt skolā vai bērnu dārzā, un katru reizi vismaz viens bērns pēc šīs, nu, eh, šīs nodarbības pienāca pie manis un gribēja runāt, jo viņš ir kļuvis par kāda veida vardarbības upuri. It sevišķi bērnu namos eh, bērni ir pakļauti vardarbībai. Daudzos gadījumos uh, bērni, kuri nav saņēmuši vajadzīgo palīdzību, vajadzīgo aprūpi un atbalstu, viņi ne tikai kļūst par vardarbības upuriem, bet arī tiem, kas pastrādā šo vardarbību, ir nepieciešams palīdzēt bērniem attīstīt personību, lai viņiem būtu pašcieņā. Viens no labākajiem projektiem ir, ir sācies 2015. gadā ASV, kad uh, ASV attiecīgās ministrijas uzsāka programmu, lai varētu apkarot uh, skolas vecuma bērnu uh, tirzniecību, un bija ļoti konkrēti priekšlikumi par to, kā var pamanīt, ka pastāv uh, apdraudējums un ko var darīt, ja tiešām cilvēks ir kļuvis par cilvēku tirzniecības upuri. Ir arī parauga prakses, ko var izmantot, un uh, Dažos gadījumos var izmantot arī Austrumērāpā. Ir izveidota arī platforma, kurā darbojas eksperti no Albānijas, Kosovas, Bulgārijas, Ungārijas, Moldovas un Maķedonijas. Mērķis ir apmainīties ar metodēm un atrast resursus, lai varētu palīdzēt bērniem, kas kļūst par tirzniecības upuriem. Notiek arī diskusijas ar būtiskākām iesaistītām personām šajā jomā. Mums ir arī izmeklēšana žurnālisti, kas veic savu darbu. Mēs sadarbojamies arī ar tiesību sargājošām iestādēm, ar uh, tiesnešiem, ar inspektoriem. Dažās reģionos uh, aizsardzības sistēmu uh, ierobežo tas, ka nav iespējams nodrošināt labu apmācību. Parasti nu, notiek tikai viena konference gadā. Uh, Mēs varam piedāvāt plašākas iespējas sadarboties. Mūsu mērķis ir aizsargāt cevišķi neaizsargātos. Pētnieki, kas darbojas šajā jomā, viņi izvērtē cilvēku tirsniecību un mēģina saprast, kur darbojas uh, būtiskākie spēlētāji, kur notiek rekrutēšana. Mums ir nepieciešami labāki rezultāti, lai mūsu profilakses pasākumi tiešām vainagotos uh, panākumiem. Mums ir jādara viss, lai mēs cīnītos pret cilvēku tirzniecību un paverdzināšanu no visām pusēm. Tas ir iespējams. It sevišķi tādos gadījumos, kad tie, kas pastrādā šos noziegumus, viņi ir nelielas grupas, un dažos gadījumos viņi pat ir no tās pašas vides, no kuras nāk arī uh, paši upuri. Piemēram, ja tiek uh, mērķēti tieši tie cilvēku, kuri dodas no vienas valsts uz, uz otru valsti, viņi ir neaizsargāti. Mums ir nepieciešams uh, arī atcerēties, ka uh, ir svarīgi nepieļaut, lai upuri tiktu vainoti tajā, kādā situācijā viņi nonākoši. Eiropas Savienībai ir nepieciešams labāk līdzsvarot, lai varētu mazināt uh, neregulāro migrāciju un mazināt migrantu plūsmu, un, protams, uh, ņemt vērā arī ilgtermiņa situāciju, nu, piemēram, Jordānijā, Moldovā, Lībijā, vienalga, kurā valstī pirmām kārtām ir nepieciešama situāciju izpētīt, un tad, protams, ir turpmākie soļi, lai varētu sadarboties ar pilsonisko sabiedrību, ar nevalstiskajām organizācijām, lai palīdzētu šiem bērniem un sievietēm, kas bieži vien tiek tirgoti. Uh, Protams, ka viss ir, viss prasa laiku. Pirmām kārtām ir nepieciešams apzināt situāciju. Uh, viens no risinājumiem ir uh, radīt jaunas darba vietas, piedāvāt mikrokredītus, lai attīstītu biznesu. Tas viss prasa laiku. Ir nepieciešama visaptvarošā pieeja, bet šī ir mūsu vienīgā iespēja, pat ja tas prasa daudz laika un līdzekļu, un ir nepieciešams vienoties kopā, piemēram, izmantot tādu aliansi kā viens 2,7, jo šajā aliansē sadarbojās daudzas organizācijas, kas ir ieinteresētas palīdzēt uh, personām, kas ir pakļautas tirzniecības riskam. Mums ir nepieciešams uh, īstenot šo politiku nevis atsevišķi, bet kopā ar uh, cilvēktiesība aizsardzības politiku. Paldies! Muito, muito obrigado! Lielas paldies! Paldies jums, Mihalka kundze. Un tagad mēs varēsim uzklausīt arī cilvēkus, kas pārstāv upuris. Aicināsim tāpēc arī Esobe Agatīs no nevalstiskās organizācijas Irako, un tad jūsu rīcībā ir 8 minūtes. Paldies! Jā, man šķiet, ka varbūt es vēlāk izteikšos, bet labi, runāšu tagad. Es strādāju ar nevalstisko organizāciju, kas atbalsta tirzniecības upurus lielākoties no Nigērijas, bet arī no Austruma Eiropas. Mēs esam runājuši ar daž, e, dažām no šīm sievietēm, no tām sievietēm, kas šķērso uh, vidusjūru, lielākoties, protams, Nigērijas sievietes. Un mēs gribējām uzzināt, vai viņi saprot, kādi riski pastāv, kāds apdraudējums pastāv, ja viņi dodas ceļā uz tādām nedrošām laivām. Jā, atbildi ir, viņi zināja, viņiem pat teica, bet viņi uzskatīja, ka risks ir tā vērts, lai šķērsotu šo vidusjūru un nonāktu citā valstī. Daudzos gadījumos Izraela bija starp ātru nāvi jūrā vai arī lēnu nāvi no nabadzības un bada. Un tieši tur ir tā problēma, ja ir tā galējā nabadzība, cilvēki ir spiesti doties. Cilvēki nemigrē, ja viņiem nav kāda konkrēta mērķa, piemēram, varbūt viņi vēlas doties, lai studētu, vai arī varbūt viņi ir izspiesti no savas valsts, tāpēc, ka viņi nevar tur turpināt dzīvot. Ja dzīves apstākļi vairs nav ciešami, tad viņi meklē iespējas citur. Un tā tas ir lielākoties uh, nigēriešiem, kas pāri vidusjūrai dodas uz Eiropu šādos ļoti riskantos apstākļos. Tieši sievietes parasti ir tās, kas ir spiestas doties. Agrāk bija tā, bija cita veidā cilvēka tirzniecība. Uh, agrāk cilvēku tirzniecības upuri tika nogādāti ar uh, lidmašīnu vai ar vilcienu, bet tagad pavisam savādāk uz Lībiju cilvēki tiek pārvesti, bet pēc tam uh, iesēdināti šajās laivās, lai varētu šķērsot vidusjūru. Tātad būtiskākais ir uzlabot ekonomiskos apstākļus savai ģimenei, un daudzos gadījumos, protams, kopā ar sievietēm dodas arī bērni. Gandrīz vai visas Uh, sievietes no Nigērijas ziņo, ka kļuva par uh, seksuālās uh, vardarbības upuriem. 2015. gadā un 16. gadā man bija iespēja runāt ar tām sievietēm, kas nonāca Sicīlijā, un visas sievietes tajā reizē teica, ka pilnīgi visas kļuva par seksuālās vardarbības upuriem. Un šis ir tikai viens no vardarbības upuriem, no nu, vardarbības paveidiem. Uh, Eh, dažas no viņām arī iestājas grūtniecībā, eh, seksuālas sadarbības eh, rezultātā. Mēs arī paskatījāmies statistiku, runājot par sievietēm un meitenēm, kas pāri vidusjūrē nonāk Itālijā un kas tiek identificētas bēgļu nometnēs. Un daudzos gadījumos informācijas nemaz nav. Tad jautājums ir, kas īsti notiek ar tām sievietēm, uh, par kurām informācijas nav, par tām meitenēm, kur, par kurām nav informācijas, kas ieradās ar šo laivu. Un atbildi, ko mēs saņēmam runājot ar sievietēm, ir tāda, ka lielākā daļa no viņām tiek savāktas no bēgļu nometnēm, un tie, kas viņus eksploatē, aizved viņus līdzi. Viņiem jau ir informācija par to, kā var no bēgļu nometnēm izkļūt un kā var tik tālāk lielākoties runa ir par uh, cilvēku tirzniecības upuriem vai arī par ekonomiskiem migrantiem. Un, protams, uh, dažās valstīs ir atšķirība. Vismaz Itālijā ir programmas, lai varētu atbalstīt cilvēku tirzniecības upurus. Tā, lai šīs sievietes varētu izkļūt no šīs situācijas, bet ne visās Eiropas Savienības valstīs situācija ir šāda. Un tas, protams, uh, rada daudzas problēmas jo nav mums vienotas pieejas attiecībā uz to, kā eksploatācijas un cilvēku tirzniecības upuri, kādu palīdzību mēs varam viņiem piedāvāt. Nu, tad jautājums, kas mums tika uzdots, kādas rekomendācijas mums ir, kāda ir izcinājumi, ko mēs varētu piedāvāt. Mēs, kā nevalstiskā organizācija, varam konstatēt, ka lielāko tiesu Eiropā notiek tā, ka mēs cīnāmies tikai ar sekām. Nav pārāk daudz risinājumu, kas risina tieši problēmas cēloni. Nu, kā jau teicu pašā sākumā, cilvēki dodas prom to apstākļu dēļ, kuros viņi atrodas. Viņi meklē citas iespējas. Mūsu pētījumos ir pierādījies, ka sievietes un arī daudz vīrieši, jo, ja, piemēram, ja jūs tagad varētu aprunāties ar Itālijas iedzīvotājiem, tad jūs varat uh, redzēt, daudzus jaunus vīriešus, kas vienkārši stāv pie veikaliem un, un nu, nu, ubago naudu. Es, es tieši runāju ar šādiem vīriešiem un sievietēm, un tad ko viņi pasaka? Ja mums būtu iespēja doties atpakaļ mājās, un ja mums būtu pārliecība, ka atgriežoties mēs neatradīsimies vairs tādos apstākļos, kuros mēs bijām, mēs brauksim labprāt. Bet šāds iespējas nav jo viņi nevar zināt, kāda apstākļa būs tur, kur viņi atgriezīsies. Iespēja palikt Eiropā viņiem arī ir eh, ļoti ierobežotas, jo daudziem no viņiem nav darba, daudziem arī nav oficiāli dokumentu, tad kur viņi dodas? Paskatāmies, kādi ir sociālai apstākļi. Un šobrīd Eiropas Savienības iedzīvotājiem jātiek galā ar šo migrantu plūsmu, kādas problēmas mums rodas, kādi konflikti rodas. Tādās valstīs, kur nekad iepriekš nebija problēmu, pēkšņi ir šāda veida problēmas. Mums, kā nevalstiskajai organizācijai, jautājums, protams, ko mēs varam darīt lietas labā. Mēs manā organizācijā esam nopietni padomājuši par šiem jautājumiem un sākuši īstenot vairākus projektus. Mums bija arī ļoti konkrēti pilot, pilotprojekti. Izcelsmes valstī, piemēram, Nigērijā, no kurienes kādreiz nāk šie migranti. Un tad es atceros, tad, kad es uh, studēju doktoru studijās, tad es esmu tieši pārskatījusi uh, konvenciju par AKP valstu atbalstu no Eiropas Savienības puses, un tur tieši bija iekļauta doma, ka tiek sniegts ekonomiskais atbalsts jaunatīstības valstīm, lai varētu uzlabot ekonomikas apstākļus. Varu teikt, ka šī konvencija galīgi nedarbojas ne jau tādēļ, ka nebija iespējas, bet tādēļ, ka īstenošana nebija pietiekami kvalitatīva. Tas nozīmē, ka mums ir nepieciešams atgriezties pie pirmsākumiem un paskatīties, kā Eiropa atbalsta jaunatīstības valstis, kādas programmas eksistē un kā tās tiek īstenotas. Jautājums nav par divpusējām attiecībām starp valdībām. Jautājums ir arī par to, lai nevalstiskās organizācijas tieši dažos gadījumos Runājot par NVO, mēs runājam tieši par organizācijām, kas darbojas uz bezpēļņas principa, bet dažos gadījumos īstenībā ir savādāk. Tur tiešām ir vērstas uz pēļņu šāds organizācijas. Jautājums. Dažos gadījumos, jā, organizācijas gūst peļņu. Ja mēs vēlamies meklēt patiesus risinājumus migrantu problēmai, tad ir nepieciešams atgriezties pie šiem pirmsākumiem un saprast, ka izcelsmes valstis ir šī procesa daļa, lai šīs valstis varētu sadarboties kopā ar mums un attīstīt savas valstis, lai šo valstu iedzīvotājiem nebūtu jādodas prom. Nākamais jautājums ir par to, lai mēs harmonizētu nacionālos atsaucas mehānismus pieeja jābūt e, vienādai, lai atbalstītu cilvēku tirsniecības upurus. Nākamais jautājums ir tas, ka arī citām Eiropas Savienības valstīm ir jāsniedz uh, lielāks atbalsts tām valstīm, kurās tiek tieši uzņemta lielāka daļa migrantu, tā ir Grieķija un Itālija, jo tad šīs valsts varēs labāk tikt galā ar šo problēmu. Uh, Nākamais jautājums ir pieprasījums pēc seksuāliem pakalpojumiem, kas tieši veicina cilvēku tirzniecību Eiropā. Jā, protams, tas nav viegls jautājums, un līdz šim tas nav atrisināts, bet mēs saskatām mūsu darbā. Tieši tādēļ, ka ir šis pieprasījums pēc seksuāliem pakalpojumiem, tieši tādēļ daudzas sievietes tiek uh, nosūtīts uz šiem, lai šo pieprasījumu apmierinātu. Muito obrigado, senhora eh, Agatis, pelo. Lielas paldies! Lielas paldies par eh, patiešām interesantajām liecībām, ko varējām uzklausīt. Mēs eh, redzam, cik realitāte ir šausminoša. Protams, neviens nedodas prom no mājām, ja vien mājās uh, nav drošības. Tieši to mēs esam dzirdējuši vairāk kārt eh, šajā auditorijā, un mums noteikti vajadzētu to visu nopietnāk izskatīt. Ir pieteikušies trīs runātāji. Viņiem vajadzētu izteikties īsi. Pirmais eh, runātājs Maite Ruisa. Lielas paldies! Es samīnāšu izteikties īsi. Pirmkārt, mēs vēlētos norādīt, ka mēs patiešām augstu vērtējam jūsu paveikto. Otrām kārtām mēs esam jūsu sabiedrotie, mums ir vajadzīgs pēc iespējas vairāk informācijas, lai mēs varētu stāstīt citiem par to, kas notiek. Jūs runājāt šeit relatīvā izteiksmē, taču mums ir vajadzīgi arī skaitļi. Cik tūkstoši bērnu un sieviešu cieš no šī fenomena? Un, ja runa par bērniem, un uh, orgānu tirzniecību mums ir vajadzīgs vairāk datu. Ja mēs vēlamies mm, veicināt sabiedrības izpratni par šo jautājumu, tad uh, statistika dati ir pats svarīgākais. Mums ir jānodrošina, lai sabiedrība saprastu, kas notiek ar viņu līdzcilvēkiem, un tieši tāpēc šeit skaitļi ir būtiski. 2018. gadā 9000 cilvēku noslīka vidusjūrā, un tiek arī lēsts, cik daudz uh, cilvēku ir izvaroti, cik uh, daudz ir šantažēti, un, protams, ir arī aplēses pār uh, to, cik daudz bērnu ir tirgoti, lai tirgotos ar orgāniem. Mums vajadzētu šos skaitļus. Vai jūs uzskatāt, ka ir kādas Eiropas valstis, kas ir uh, bijušas kā piemērs citām valstīm? Man nav datu, taču vēlētos norādīt, ka Katānijā pirms dažām dienām mums pastāstīja, ka no Lībijas ieradušo cilvēku skaits ir samazinājies un arvien vairāk cilvēku sāk ierasties no Tunisijas. Man ir bail, ka šie cilvēki uh, Bērni un sievietes ir iestrēguši Lībijā. Es eh, gribētu zināt, vai jums ir informācija par eh, šīm lietām. Nākamais runātājs ir eh, Lopes Agilārs. Man ir jautājums Ambrosī kungam. Lībe komiteja ir patiešām fascinējoša. Dažkārt mēs strīdamies par ļoti karstiem jautājumiem. Dažkārt mēs klausāmies, um, klausāmies ekspertos, uh, lieciniekos. Uh, dzirdām to, ko mums stāsta, un, protams, ka tas viss ir ļoti interesanti, tas liek mums aizdomāties. Un eh, pats svarīgākais ir tas, ka šodien mūsu tēmats ir cilvēktirdzniecība, un eh, gribēju jums uzdot precīzi jautājumu. Mēs šeit runājam par sieviešu seksuālu izmantošanu, un runājot par šādiem jautājumiem, mēs uh, šeit eh, izsakāmies par to, bet eh, tas īsti mūs neskār, tāpēc, ka tas notiek kaut kur tālu, kaut kur Lībijā, kur šīs sievietes tiek izmantotas, bet īsnībā tas notiek šeit pat, tepat um, pie vidusjūras un arī visur Eiropā. Tieši tāpēc mums vajadzētu sākt rīkoties, un to vajadzētu darīt eh, pēc iespējas ātrāk. Vēlos norādīt uz savu pieredzi. Kādu laiku biju tieslietu ministrs Spānijā un darbojos eh, ministru padomē, kas runāja par eh, prostitūcijas kriminalizēšanu visā Eiropā. Bija dažas dalība valstis, kas eh, norādīja uz šo ideju. Tolaik tā bija Zviedri Zviedrija. Un mēs ļoti asi strīdējāmies par šo iespēju, ka prostitūcija varētu tikt kriminalizēta ar krimināllikumu visā Eiropā. Tas, protams, rada ļoti daudz izaicinājumu. Šeit ir jāgatavo attiecīgas krimināltiesības, šeit ir vajadzīga arī attiecīga politika, bet situācija pēdējos gados ir tikai pasliktinājusies, un izrādās, ka tas ir milzīgs bizness Dažās dalībvalstīs eh, sieviešu eksploatācija kriminālos nolūkos, tātad eh, prostitūcijā, ir eh, ir uh, pirmajā vietā organizētās uh, noziedzības ziņā. Tātad, ja mēs salīdzinām šo noziegumu ar citiem uh, Mm, noziedzības veidiem, jeb organizēto noziedzību. Es eh, gribētu dzirdēt, eh, vai jūsuprāt ir kāda iespēja ķerties klāt šim jautājumam Eiropas līmenī. Pašlaik eh, šāda iespēja pastāv. Pirms desmit gadiem tādas iespējas nebija, jo nebija vēl Lisabonas līguma. 2004. gadā, kad es biju tieslietu ministrs, arī nebija šādas iespējas. Bet tagad mums ir tiesiskais pamats lai kriminalizētu šādus smagus pārobežu noziegumus. Tātad mēs šeit varam patiešām strādāt pie krimināla likumu veidošanas. Vai jūs varbūt par, varētu vairāk par to pastāstīt? Liels paldies, eh, Lopes kungam. Eh, tagad eh, Anna Hēdā, bet lūdzu izsakieties pēc iespējas īsāk, tāpēc, ka pārējiem runātājiem nebūs laika. Liels paldies! Liels paldies arī manam kolēģim, kas izteicās par šo tik svarīgo jautājumu. Liels paldies arī par to, kā runājāt par pieprasījumu. Es piedalījos cilvēktirdzniecības tiesību aktu gatavošanā un vēlējos, lai tiktu iekļauti nosacījumi par sodiem tiem, kas ir pirkuši pakāpojums, ko sniedz šādi cilvēku kontrabandas upuri. Cerams, ka nākotnē mums izdosies pienā, pieņemt šādus tiesību aktus. Esmu darbojusies ar brīvprātīgām organizācijām, piedalījos policijas reidos Sviedrijā. Mēs tikāmies ar prostitūtām no Nigērijas un tāpat mēs eh, kontaktējamies ar brīvprātīgo organizāciju Talita Zviedrijā, kas eh, sniedz atbalstu eh, cilvēku kontrabandas upuriem. Šīs eh, brīvprātīgās organizācijas pašlaik nedarbojas eh, tīklā, bet eh, šāds tīkls ir vajadzīgs, lai nodrošinātu mm, labāku un efektīvāku darbu un varētu arī sniegt labu piemēru citiem. Domāju, ka visām šīm organizācijām ir jādarbojas tīklā. Iespējams, ka jums jau ir kontakti bet es gribētu zināt, vai jūs uh, sadarbojaties arī ar organizācijām Nigērijā un Lībijā. Mēs uh, zinām, ka uh, cilvēku kontrabandas upuri bieži vien atgriežas savās valstīs, un mēs gribētu zināt, vai situācija šajās valstīs šiem cilvēkiem ir uzlabojusies. Paldies, tagad Jureka kungs. Paldies! Vēlos pateikties visiem, kas ir uzstājušies. Tiešām informācija bija ļoti interesanta. Uh, Un vēlos uzdot jautājumu tieši Iroko kundzei. Un jautājumi man pat ir vairāki. Pirmām kārtām jūs paskaidrošu kādēļ. Pirms aptuveni 35 gadiem mūsu valstī bija milzīga imigrācija, tā bija emigrācija. Jo cilvēki devās uz rietumu Eiropas valstīm. Jā, mums bija represīvā politika, daudzi cilvēki, cilvēki daudzi zaudēja dzīvību, un arī ekonomika tika sagrauta, un daudzi kolēģi devās prom, un daži no mums palika uz vietas polijā. Nu jā, protams, bija tam iemesli, bet varētu teikt, ka psiholoģiski iemesli bija būtiskākie. Un tāpēc arī jautājums ir, kādi ir motīvi tam, ka cilvēki aizbrauc? Jā, protams, cilvēki dodas prom lielākoties tāpēc, ka ir grūti dzīves apstākļi. Un tagad ļoti konkrēti jautājumi. Pirmam kārtam, Kādēļ tieši no Nigērijas ir tik lielā migrācija? Tas ir tādēļ, ka Nigērijā vispār dabas resursu pat ir vairāk nekā lielākajā daļā Eiropas Savienības dalību valstu. Varam teikt, ka tā ir ļoti laba valsts attīstības ziņā Āfrikā. Otrais jautājums. Runājot par to, ka sievietes daudzos gadījumos uh, ar uh, tiek piespiestas migrēt. Nu, tad jautājums ir, kā notiek eh, šis, šī lēmuma pieņemšana, vai tā ir ģimene, kas apsēžas un izlemj, vai arī varbūt tāpēc, ka visi ir zaudējuši darbu, kā tas reāli notiek. Vēl viens aspekts, eh, kur vēl dodas migranti no Nigērijas? Tikai uz Rietumu Eiropu vai citur arī? Vēl viens jautājums, kāds, kāda loma ir ģimenēm, kas jau dzīvo Eiropā. Šīs četras problēmas, un es labprāt gribētu uzzināt uh, atbildes, jo Polijai šobrīd ir, uh, ir labas attiecības ar, ir ar Nigēriju. Piemēram, mans kolēģis no Polijas parlamenta, Džongatsona kungs, viņš ir arī. Mm, polijas deputāts, viņš oriģinālā ir no Nigērijas, tāpēc varam teikt, ka jā, mums ir laba sadarbība ar šo valsti, tieši tādēļ mani ļoti interesē šīs parādības paskaidrojums, kāpēc tas notiek ļoti masveidā. Paldies! Obrigado, uh, Malin Bjork. Malina Bjorka. Lielas paldies, priekšādātāji! Lielas paldies arī mūsu ekspertiem un viesiem! Šis jautājums ir interesējies dzimumu līdztiesības komiteju jau ilgu laiku, un mūs interesē ne tikai ekspertu darbs, bet arī brīvprātīgo organizāciju paveiktais. Man ir jāsaka, ka mums ir ārkārtīgi svarīgi mm, atkal piesaistīt uzmanību šiem jautājumiem. Ik viens, eh, kas ir viesojies eh, uzņemšanas nometnēs un eh, citās nometnēs Eiropā, kur tiek uzņemtas sievietes no Nigērijas un Lībijas, noteikti sapratīs, ka daudzas no šīm sievietēm ir bijušas kontrabandas upuri, un tagad viņas tiek ieslodzītas tā vietā, lai viņām sniegtu vajadzīgos pakāpojumus. Ir pilnīgi skaidrs, ka mūsu sistēma nefunkcionē. Tieši tāpēc es uzskatu, ka šeit nacionālajie atsauču mehānismi ir ļoti svarīgi. Mums ir jābūt spējīgiem identificēt eh, cilvēku kontrabandas upurus, un mēs nedrīkstam viņus eh, iesprost, iesprostot aiz, aiz restēm. Domāju, ka mēs varētu sniegt vairāk atbalsta brīvprātīgo organizācijām un arī tādām organizācijām kā UNHCR un tā tālāk. Mums ir jāpalīdz identificēt cilvēku kontrabandas upuri, un uh, tad visa agrīnākajā posmā mums ir jāsniedz šīm sievietēm un meitenēm vajadzīgais atbalsts. Protams, jāmeklē arī ilgtermiņa risinājumi, pie tiem ir jāpiestrādā. Esam runājuši par dažāda veida sadarbību, uh, un uh, stratēģijām dažādās pasaules malās, tā skaitā Āfrikā. Mums nevajadzētu tērēt naudu pie mm, drošības un aizsardzības, mums ir jāinvestē uh, ilgspējīgā attīstībā. Mani interesē arī tas, kā mēs uh, vērojam šo migrāciju. Politiskais klimats pašlaik ir šausmīgs. Mums, eh, mēs nedrīkstam pārstāt uzdot pareizos jautājumus. Ir tik maz legāla ceļa migrācijai, un eh, kontrabandisti to izmanto. Esmu no Zviedrijas. Mums ir eh, pasākumi, kas ir bijuši visnotaļ efektīvi attiecībā uz sieviešu un meiteņu kontrabandu. Uh, Mēs nekriminalizējam cilvēkus, kas tiek pakļauti prostitūcijai, taču noteikti, ka nav pareizi pirkt pakāpojums no prostitūtām. Šī pieeja ir bijusi pareizā. Es gribētu zināt, kādas ir galvenās gala mērķa valstis meitenēm un sievietēm, kas tiek seksuāli eksploatētas, un gribētu arī zināt, kādas ir izcelsmes valstis šīm sievietēm. Lielas paldies! Mums ir, diemžēl, ļoti strikti laika ierobežojumi. Man ir tāpēc jāaicina runātājs eh, mēģināt izteikties pēc iespējas īsāk, mēģiniet eh, atbildēt īsi uz šiem jautājumiem. Ir skaidrs, ka nevarēsiet sniegt atbildes uz katru jautājumu, mēģiniet izteikties īsi, katram ir atvēlētas divas minūtes, mēģiniet eh, patiešām um, pārāk neizplūst. Sāksim ar Agatīsas kundzi. Paldies! Es saliku kopā šos jautājumus un mēģināšu uz tiem atbildēt. Sievietes, kāpēc tās aizbrauc, kādā veidā tās dodas prom? Bieži vien šeit ir runa par mm, cilvēkiem, kas nav kontrabandisti, un eh, te ir runa par konkrētu reģionu Nigērijā. Valst, valdība ir izveidusi darba grupu, tas tika izdarīts pagājušajā gadā augustā, un pašlaik šī darba grupa mēģina identificēt uh, cilvēkus, kas nav kontrabandisti. Vienlaicīgi viņi arī dodas uz Lībiju, lai mēģinātu atvest atpakaļ tos, kas pašlaik eh, ir iestrēguši Lībijā. Februārī eh, šķiet apmēram 7000 cilvēku tika aizvest atpakaļ. Tas tiek darīts, bet, eh, protams, jautājums ir par resursiem, jo ir vajadzīgi līdzekļi, lai to visu varētu izdarīt, un um, piešķiršana nenotiek tik ātri ģimeņu loma. Jā, ģimeņu loma ir tie, diezgan minimāla, tātad te ir runa par cilvēku ierašanos uh, vidusjūras reģionā. Lielākā daļa ģimeņu, kas uh, atrodas uh, Eiropā legāli, izmanto legālus ceļus. Viņi neizvēlās saviem ģimenes locekļiem šos ļoti riskantos un nedrošos veidus. Es zinu, ka Polijai ir saikne ar Nigēriju un Es eh, domāju, ka ir jau pamats tam, lai Polija sāktu atbalstīt valdību šajā jomā. Mums ir jānodrošina, lai šī kontrabanda apstātos. Jautājums par eh, Nigērijas eh, cilvēku aizplūšanu. Jā, Nigērija tehniski ir bagāta valsts, tai ir daudz dabas resursu. Uh, Esmu nigērieta un ļoti labi pārzinu, kāpēc eh, Nigērijas bagātība nenozīmē to, ka Nigērijā būtu laba situācija. Tātad, eh, protams, jāpiemina korupcija, visi to ļoti apzināmies. Es domāju, ka mēs varam atklāti atzīt, ka šāda problēma pastāv. Un eh, tā ir arī daļēji Eiropas pieeja. Ir jārunā ar Nigērijas partneriem, aicinot atrisināt šīs problēmas. Tagad eh, jautājums par NVO un par resursiem. Kā Zviedrijas deputāte norādīja, mums nav gana daudz resursu. NVO pietrūks līdzekļu, lai veiktu savu darbu, un bieži vien tas arī visu iedegā. Jautājums par eh, valstīm, uz kurām iebrauc eh, šis cilvēks. Tātad Vācija, Nīderlande, Šveice, Itālija tieši šādā kārtībā. Itālijā nē, bet pārējās valstīs Vācijā, Nīderlandē, Austrijā, Šveicē mm, ir legāli pirkt seksu no sievietēm, un tieši tāpēc arī lielākā daļa upuru nonāk tieši šajās valstīs valstīs, kur ir eh, izmainīti likumi, mēs varam novērot eh, samazināšanos attiecībā uz sieviešu skaitu. Un, ja runa par migrāciju, tad eh, arī Arābu valstīs ir ļoti daudz sieviešu, kas tiek seksuāli izmantotas, piemēram, Dubajā. Paldies! Tālāk Viktorija Mihailo lūdzu es atstāšu vairāk laika citiem runātājiem, jo es varu runāt tikai par pēdējo jautājumu, proti par attīstību, par izglītību. Tās ir tās lietas, par ko runāju. Manuprāt, attīstība un iemeslu risināšana ir vienas no svarīgākajām lietām lai mazinātu cilvēku tirzniecību un modernu verdzību, kas ir eh, lielā mērā saistīta ar migrāciju. Bet no otras puses, Eiropā mums nevajadzētu koncentrēties uz migrāciju tikai kā drošības problēmu. Vajadzētu saprast, kā mēs varam mm, sniegt likumīgus migrācijas ceļus un iespēju strādāt tiem cilvēkiem, kas vēlētos ierasties no Āfrikas, Āzijas vai citiem pasaules reģioniem. Mums ir jāsaprot, ka migrācija daļēji ir dabiska parādība un ir jāveido likumīgas migrācijas telpa. Muito obrigado, senhor Ambrozī. Paldies, Ambrozīnī kungs. Paldies pavisam īsi. Par datiem, skaitļiem. Man, protams, tie visi tagad nav pieejami, bet lielākā daļa no tiem, par ko vaicājāt, tur dati mums tomēr ir pieejami, un es varu šos datus piedāvāt abu komiteju vadītājiem, un tos tad varētu izplatīt visiem tiem, kas ir ieinteresēti. Bet, nu, Nākamo pagājušajā gadā aptuveni 35 tūkstoši bērnu ir ieradušies Eiropā, un 23% uh, no šiem bērniem ir tiekuši pakļauti ļaunprātīgai izmantošanai. Nu, tā, kad, uh, 33,000 bērnu, no tiem 23%. Tas jau ir kāds ļoti būtisks rādītājs. Jā, pastāv bažas pirmkārt jau par tiem, kas ierodas no Ziemeļāfrikas, uh, ieradušos cilvēku skaits ir ievērojami sārucis. Savā ziņā tās ir labas ziņas. Sliktās ziņas ir divas. Pirmkārt, tas nozīmē, ka ir vairāk cilvēku kaut kur citur, vai tā būtu Lībija vai kur citur Ziemeļāfrikā, un mums būtu jābūt nobežījušamies par tiem apstākļiem, kādos šie cilvēki dzīvo, vai tā būtu Lībija vai kāda cita Ziemeļāfrikas valsts. Un man šķiet, ka te mēs pieļaujam kļūdu. Mēs tā vietā pārāk daudz esam ieinteresēti tikai tajos cilvēkos, kas ir ieradušies, un mums nerūp tie, kas ir palikuši nopakaļ. Un otrs sliktā ziņas par spīti cilvēku skaita sarukumam, kas ierodas Eiropā. Mirušo skaits ir gan arī vai dubultojies, ja runa ir par tiem, kas tomēr ir ieradušies Eiropas Savienībā jo mazāk cilvēku ierodas Eiropā, jo vairāk cilvēku iet bojā vidusjūrā. Un šeit nav iespējams eh, precīzi sāplēsis, ņemot vērā situāciju vidusjūrā, bet kopš 2000. gada vismaz 40 tūkstoši cilvēku ir gājuši bojā vidusjūrā, cenšoties to šķērsot. Nu, un tie ir briesmīgi skaitļi. Nu, un tas viss notiek, nu, uz mūsu sliekšņa. Un tāpēc es domāju, ka šim jautājumam vajadzētu mūs satraukt. Jo, jā, mēs esam pārliecināti, un arī komisija ir pārliecināta, ka mums ir jāvairo krimināla vajāšana, jāvērš tā pret visiem tiem, kas izmanto pakalpojumus, kas tieši izriet no cilvēktiesniecības, vai tā būtu prostitūcija, nodarbinātība Dienvidu Itālijā, lauksaimniecībā, vai tie būtu cilvēki, kas eh, tiek nodarbināti kā mājkalpotāji, kur citur, jo Šis ir cilvēku tirgotāju bizness, un vienīgais veids, kā to sagraut, ir likvidēt tirgu likvidēt pieprasījumu, kamēr vien pastāv tirgus cilvēku tirzniecībai, cilvēku tirzniecība turpinās pastāvēt. Un tirgu veido gan lietotāji, gan arī fakts, ka tie cilvēki, kas vēlas veidot savu labāku nākotni, viņam lielā mērā ir jāizmanto cilvēku tirzniecības pakalpojumi, jo viņi nevar nekādi ierasties likumīgi Eiropā, lai strādātu šeit. Nu, savulaik arī Eiropā, piemēram, lai izbēgtu no nacistu okupētajām valstīm, cilvēki izmantoja cilvēku tirzniecības pakalpojumus, jo nebija cita veida, kā nacistu okupētās zemes pamest. Uh, Nu, lūk, un kamēr vien mums nebūs likumīgu migrācijas ceļu, mēs problēmu neatrisināsim. Un vēl nauda, kas tiek tērēta drošībai, tā tika minēta. Lai cik naivi tas varbūt vai ideālistiski neizklausītos, ir ļoti būtiski vienmēr atcerēties, ka labākais ieguldījums drošībā nav žogi un cietumi, bet gan cilvēku tiesība nodrošināšana visā pasaulē. Arī cilvēku tiesību harta to paredz, proti cilvēktiesība aizsardzība visā pasaulē, un cilvēktiesība harta ir viens no Eiropas Savienības stūrakmeņiem. Tur mums ir jāiegulda, ja mēs tiešām gribam risināt šo situāciju. Kamēr vien mēs risināsim tikai tos gala simptomus, nu mēs uh, iesim uz riņķi, problēmu faktiski neatrisinot. Paldies visiem trim runātājiem! Un ķersimies pie nākamā runātāju paneļa. Aicināšu pie galvenā galda nākamus runātājus. Birija Vasiljādu, Marēna Jasipanova un Jari Ljuku. Un Anna Heda. estando a mesa já eh, instalada, estaríamos em condições. Redzu, ka runātāji ir apsēdušies pie galvenā galda, varam ķerties pie nākamā paneļa. Tur skatīsim konkrētos pasākumus, ko var īstenot, lai apkarotu cilvēku tirzniecību. Sāksim ar Mirjādu Vasiljādu kas ir Eiropas cilvēku tirzniecības apkarošanas koordinātore. Paldies! Paldies Eiropas parlamentam un īpaši abām komitejām par izrādīto interesi un par apņēmību risināt šos jautājumus. Šodienas pasākums ir veltīts bērnu un sieviešu tirzniecībai migrācijas kontekstā jaunā jauno laiku verdzība. Man ir komentāri par dažādajiem virsraksta elementiem. Pirmkārt, par sievietēm un bērniem. Mēs no pirmā komisijas progresa uh, Eurostat un Eiropola informācijas zinām, ka vairāk nekā divas trešdaļas cilvēku tirsniecības upuru ir sievietes un meitenes. Un tas ir jāaptur prātā. Un tāpat zinām, ka lielākā daļa sieviešu un meiteņu, kas tiek uh, tirgotas, uh, Eiropas Savienībā un citur tiek pārdotas eh, seksuālai verdzībai. Starptautiskā migrācijas organizācija nav minējusi kādu ļoti būtisku skaitli - 600% pieaugums no Nigērijas uz Itāliju pārdotos sieviešu skaitā kopš 2014. gada caur Lībiju. Nu, tātad 600% eh, pieaugums. Tā kā šis dzimuma aspekts ir ārkārtīgi skaidrs. Kas nav skaidrs, ir starptautisko organizāciju reakcija. Bija liels prieks šodien no starptautiskās migrācijas organizācijas dzirdēt, ko līdzīgi komisijas teiktajam. Nu, faktiski, zināmā mērā pievēršoties tieši sieviešu tirzniecībai. Biežāk tiek runāts par bērnu tirzniecību un retāk par sieviešu tirzniecību Nu, lūk, tad jautājums, ko uzdev arī priekšādātājs, ko tad mēs konkrēti darām, lai situāciju risinātu? Es esmu piedalījusies daudzās konferencēs, pasākumos, esam bijuši atbildīgi arī par daudzu struktūru finansēšanu, dažādas NVO, starptautiskās organizācijas, un būtu ļoti interesanti uzzināt, cik pēdējā desmitgadē šo konferenču un dažādo pasākumu uh, ir ņēmuši vērā dzimumu jautājumus un ir kaut kā izcēluši īpaši dzimumu. Varbūt uh, kolēģi no OSC varēs pastāstīt vairāk. Nu, un kā jau iepriekš dzirdējām, ir jāatceras, ka runājam par divām lietām vienlaicīgi. Tas ir ļoti smags likuma pārkāpums un būtisks cilvēktiesību pārkāpums. Mums ir ļoti labs juridiskais un politiskais ietvers, es neatkārtošu to. Pārāk bieži mums ir lieliski tiesība akti no 2011. gada. Komisija ir publiskojusi transponēšanas uh, ziņojumu, un tagad uzraugām, kā transponēšana tā īstenošanu. Ir arī komisijas paziņojums, tas tika šeit prezentēts pagājušajā janvārī. Un tur kā par prioritāti tika runāts par nepieciešamību risināt visus šos likuma pārkāpuma elementus. Ir jāizsako naudas plūsmām, ir jāatpiņķerē šis te tirzniecības tīkls, ir jānodrošina labāk piekļuvi tiesībām upuriem un jānodrošina labāk iekšēju un ārēju koordināciju. Ir arī ļoti konkrētas darbības eh, dzimuma aspektos. Uh, Komisija ir pēdējā organizācija, kas konkrēti runā tieši par dzimuma aspektiem un par sieviešu un meiteņu un zēnu situāciju. Jo runa nav par bērniem kopumā, ir meiteņas un zēni. Kopā ar Eiropas dzimuma līdztiesības institūtu esam domājuši, kā īstenot direktīvu, pielāgojot to dzimumu situācijai. Skatoties uz uh, arī uz to, kādam riskiem bērni ir pakļauti atpakaļ nosūtīšanas procedūrās. Pagājušajā nedēļā komisija piedalījās eh, desmit eh, Eiropas Savienības aģentūru kopīgu paziņojumu parakstīšanā cīņā pret cilvēku tirzniecību. Man tik tiešām iepriecina šis uh, iznākums ir aģentūras, ar, kā piemēram Eiropola, pamatiesība aģentūra, patvēruma aģentūra, visas šīs dažādo jomu aģentūras ir apņēmības pilnas kopā darboties, un, protams, ka mēs turpinām to visu finansēt. Nesen komisija uzsāka Eiropas Savienības ANO Spotlight iniciatīvu vairāk miljardu eiro apmērā, lai vērstos pret vārdarbību pret sievietēm, un viens no šīs programmas atzariem ir tieši cilvēku tirzniecības apkarošana. Šķiet, ka komisija šobrīd ir vienīgā iesaistītā puse globālā mērogā, kas nopietni un konsekventi pauž bāžas par dzimumu aspektiem. Ļoti labi dzirdēt, ka ir vērojama arī plašāka interese šais jautājumos. Runa ir par visdažādākā veida eksploatāciju. Pagājušajā gadā komisija atvēlēja dubultu līdzekļu daudzumu eksploatācijai, darba nolūkā un arī seksuālajai eksploatācijai. Runa, protams, ir par visdažādāko veidu eksploatāciju - seksuāla uh, eksploatācija, orgānu tirzniecība, darba spēka eksploatācija, piespiešana cilvēkus ubagot citu starpā. Un uh, tagad virsraksta otrā daļa, proti migrācija. Divas trešdaļas uh, cilvēku tirzniecības upuru ir Eiropas Savienības pilsoņi. Migrācija ir ļoti būtisks jautājums, kas ir aktuāls visā pasaulē, bet atcerēsimies, ka Eiropā cilvēku tirzniecības gadījumā divas trešdaļas upuru ir Eiropas Savienības pilsoņi. Nu, tā kā mēs nevaram teikt, ka trūkst saskaņotības starp migrācijas politiku un cilvēku tirzniecību. Un mēs nevaram apgalvot, ka tiek izmantoti visdažādākie termini ar atšķirīgu nozīmi dažādiem cilvēkiem. Un tālāk par šo te jauno laiku verdzību. Tādas nav. Mēs nevaram runāt par teikt atvērtām kategorijām, kā mazaizsargāti migranti pretstatā tiem, kas šūpojas tajā pašā laivā un ir labāk aizsargāti. Modernā verdzība pretstatā vecajai, tradicionālajai. Nē, es aicinu pieturēties pie juridiskiem formulējumiem un starptautiskiem juridiskiem standartiem. Tas ir ļoti būtiski es gribu tiešām teikt paldies iepriekšējiem runātājiem par viņu teikto. Runa jau nav par to, ka cilvēki ir maz aizsargāti, un tas, protams, nenozīmē, ka tie būtu jāeksploatē. Šķiet, ka mūsdienās, kad runājam par maz aizsargātību, tad mēs pieņemam kā pašu par sevi saprotam, ka meitene bija 10 gadi, viņa bija no Nigērijas, viņa bija maz aizsargāta, lūk, ko tad es būtu varējis darīt. Bet jautājums ir, vai tik tiešām tā mēs skatīsim šo jautājumu. Uh, norādīsim, ka lūk, tāpēc, ka cilvēki ir nabadzīgi, tāpēc, ka viņi nāk no vardarbīgas vides, no dabas katastrofas kartas vides, lūk, tāpēc, nu, var tikai sagaidīt, ka šādi cilvēki tiks eksploatēti. Es aicinātu to pagriezt otrādi, un man ir prieks, ka arī starptautiskā migrācijas organizācija izsakās līdzīgi komitei, komisijai. Lūk, nu tas ir mazais sargātības aspekts, bet tas nav cēlonis. Cilvēki ierodas Eiropā visu minēto cēloņu dēļ, bet ja vien kāds no tā negūst peļņu, un ja vien kāds neizmanto šādu upuru sniegtus pakalpojumus, nu, tad tas ir tāds uh, politisks uh, politiski pieņemams veids, eh, kā pateikt, ka meitene tika izvarota uz ielas par pieciem eiro, ko viņa tā arī nevarēja paturēt. Nu, lūk, ja vien cilvēki nepirktu visus šīs cilvēktiesniecības re rezultātā pieejamos pakalpojumus, nu, tad to nevar atrisināt. Eiropola ir norādījis, ka 30 miljārdi eiro ir eh, cilvēktiesniecības gada apgrozījums. Komisijas uh, prioritāte ir izsakot naudas plūsmām un izbeigt nesodāmību. Vēlamies tām dalībvalstīm, kas to vēl nav paveikušas, aicināt vismaz kriminalizēt cilvēku tirzniecības rezultātā pieejamo pakalpojumu izmantošanu, jo vairāk nekā puse dalībvalstu šobrīd to nedara. Ja jūs izmantojat uh, cilvēktiesniecības upura pakalpojumus, jebkurā ja citā noziedzības jomā, jūs saskartos ar sankcijām. Piemēram, ja jūs nopērkat viltotu uh, dizaineru izstrādājumu, ir daudz dalībvalstis, kur nav sodu par šādu situāciju. Lūk, tāpēc mans jautājums visiem ir šāds. Vairāk nekā 9 tūkstoši Nigērijas meiteņu vienā gadā ir tikušas pārdotas cilvēktirniecībā. Un tas nozīmē, ka cilvēku tirgotāji ir nopelnījuši pusmiljardu eiro. Nu, lūk, tāpēc es aicinātu jūs uh, aprēķināt, cik tad ir šādu te eksploatētāju un cilvēku tirgotāju. Un jautājums ir, cik daudz no viņiem ir tikuši sodīti. Nu, un ja jūs nevarat izdomāt atbildi, atbildēšu jūsu vietā, neviens līdz šim nav ticis sodīts. Paldies Vasilijā Dukundzei. Nākamā runātāja ir Madrina Jarbusinova, OSCE īpašā pārstāve un koordinātore cilvēku tirzniecības apkarošanai. Aicināšu runātājus tik tiešām pieturēties pie viņiem atvēlētā laika, proti maksimums 8 minūtes. Paldies priekšādātāji! Godātie deputāti, dāmas un kungi! Man ir tas gods jūs šodien uzrunāt. Uzklausīšanā par tik ārkārtīgi būtiskajiem jautājumiem. Gribu uh, teikt eh, paldies Lībe un eh, FEM komitejām par to, ka palīdzat mums tik tiešām koncentrēties uz šiem ļoti būtiskiem jautājumiem, un paldies arī par diskusiju vadīšanu. Visi iepriekšējie runātāji norādīja, ka cilvēku tirzniecība vēl ar vienu pieaug, un tā parādās dažādos scenārijos. Cilvēki ir pakļauti nolaupīšanai, seksuālai eksploatācijai, piespiedu darbam jau tā bīstamajā ceļojumā. Cilvēku tirzniecība un uh, cilvēku uh, pārdošana seksa uh, verdzībā. notiek laikā, kad cilvēki cenšas sasniegt Eiropu, bet tas notiek arī pašā Eiropas Savienībā. Pieaugums ir vērojams uh, migrācijas uh, situācijas rezultātā. Un tie, kam paveicis, kuri sasniedz Eiropu, un gaidot, kamēr tiek izskatīti viņu pieteikumi, uh, vai arī cilvēki, kas ir iesprūduši starp robežām, uh, Arī šie cilvēki ir pakļauti riskam. Un, protams, ka daudzi nu, viņiem riskē nokļūt eh, cilvēku tirgotāju čatnās un organizētās noziedzības eh, tīkla ietekmē. Daudz no šiem cilvēkiem kļūst par seksuālas eksploatācijas upuriem. Nu, un, protams, ka šī situācija mm, prasa uh, lai dalībvalstis, starptautiskās sabiedrība un pilsoniskās sabiedrības organizācijas kopīgi rīkotos. Jautājumi, ko mēs pārunājām arī pirms divām dienām, ANO cilvēktiesību padomis organizētā pasākumā. Tie ir tie jautājumi, kas izskan arī šeit šodien. Ļoti bieži Kā jau minēja arī Mirija Vasilādu, Eiropas Savienības cilvēku tirzniecības apkarošanas koordinātori, šie ir tie jautājumi, par ko tiek runāts. Bet eh, par spīti labajiem tiesību aktiem, eh, par spīti tam, ko dara OSCE dalībvalstis, par spīti visai tai apņēmībai, ko esam pauduši starptautiskā līmenī, par spīti visiem starptautiskajiem principiem, uh, Cilvēku tirzniecība vēl ar vien ir drošības risks, cilvēktiesību pārkāpums. Tāpēc ir jāuzlabo tiesību aktu un saprotisko principu īstenošanu praksē. Par šiem jautājumiem es runāju arī apmeklējot dažādās valstis. Runa ir, protams, par pasākumiem. Osce bīrojas cieši sadarbojas ar visām 57 mūsu dalībvalstīm, lai labāk īstenotu dažādās saistības un lai palīdzētu valstīm uzlabot eh, iespējas identificēt cilvēktiesniecības upurus. Tā ir problēma visās mūsu dalībvalstīs, jo, lai gan starptautiskās organizācijas, piemēram, migrācijas organizācija, darba organizācija, runā par miljoniem cilvēku, kas ir cilvēktiesniecības upuri, mm, tomēr dati, kas nāk no mūsu dalībvalstīm, ir ārkārtīgi zemi. Un īpaši zems ir to gadījumu skaits, kad ir tikuši identificēti cilvēktiesniecības upuri un pret cilvēku tirgotājiem ir vērstas sankcijas. Tāpēc mēs, protams, cenšamies uzlabot arī kriminālu tiesisko reakciju šādās situācijās. Gribētu arī runāt par pēdējo trīs gadu vizītēm migrācijas aizturēšanas centri, migrantu nometnes eh, Turcijā, Itālijā, Grieķijā, centri un patversmes citās OSCE dalību valstīs. Un visu šo apmeklējumu rezultātā mans birojs ir nācis klajā ar ziņojumu, eh, proti no uzņemšanas līdz atzīšanai un eh, cilvēktirniecības upuru aizsardzībai. Jau ir ticis norādīts, ka lielākā daļa no cilvēktiesniecības upuriem migrācijas plūsmās ir sievietes un bērni. Mūsu ziņojums ir vērsts uz labāku upuru identificēšanu un aizsardzību potenciālajiem upuriem migrantu un bēgļu starpā. Ziņojums koncentrējas uz vairāk iesaistīto pušu atbildību identifikācijas eh, procesa gaitā uzņemšanas un aizturēšanas centros. Ir skaidrs, ka harmonizēta daudz aģentūru struktūra ir nepieciešama, lai eh, risinātu cilvēku tiešniecības upuru vajadzības un lai mazinātu risku, kam ir pakļauti migranti neatkarīgi no viņu statusa Nu, un neveiksme to visu īstenojot varētu ievērojami vairot risku, kam ir pakļauta liela daļa migrantu un bēgļu. Viņi varētu ciest tā visa rezultātā no cilvēku tirzniecības. Neaizsargātu potenciālo upuru esamība ļauj kriminālām struktūrām nesodīti darboties un gūt no tā peļņu. Līdz ar to arī esam uh, vairāk nekā jebkad pārliecināti, ka daudz aģentūru koordinācijas mehānismu izveide ļautu ātrāk identificēt eh, mazai sargātos cilvēkus, palīdzētu labāk organizēt informācijas apmaiņu par iespējamajiem upuriem un nodrošinātu arī ilgtspējīgus palīdzības centienus. Uh, Un šādu ietvarošu mehānismu būtu jāregulē ar formāliem protokoliem, vadlīnijām, kā centrālā tā vietējā līmenī. Visām iesaistītajām pusēm nodrošinot skaidrus noteikumus, kā darboties, tostarp arī mediķiem un citiem iesaistītajiem, kas ar šiem cilvēkiem saskaras praksē starpnozaru sadarbības starp prokuratūrām, migrācijas iestādēm un specializētām cilvēktiesniecības apkarošanas NVO būtu jāformalizē, lai tas kļūtu par normu. Esam nonākuši pie secinājumiem un nākuši klajā ar ieteikumiem manis pārstāvētais birojs ir sācis strādāt arī ar visvairāk skartajām valstīm Balkānos un Vidusjūrā, un mani kolēģi šodien ir Grieķijā kur strādā kopā ar vietējām iestādēm, attīstot uh, vadlīnijas, kas ir balstītas uz uh, mūsu darba rezultātiem. Tāpat es gribētu minēt arī OSCE biroja uh, demokrātiskām institūcijām paveikto, eh, proti atjaunotas vadlīnijas, īpaši koncentrējoties uz sievietēm un bērniem. Jo mēs esam identificējuši, ka šis ir tas iztrūkstošais elements eh, publikācijās, kas nāca klajā pirms vairāk nekā desmit gadiem. Jo īpaši jau ņemot vērā migrācijas kontekstu. Gribētu minēt galvenos ieteikumus pie kā mēs strādājam, un es ceru, ka Eiropas Savienība varēs palīdzēt īstenot šīs vadlīnijas dalību valstīs. Valstīm ir juridisks pienākums aizsargāt cilvēku tirzniecības upurus. Tā ir Eiropas Savienības direktīva 2011-36. Tā nosaka, ka dalībvalstīm ir jāizteno agrīnās identifikācijas un palīdzības mehānismi, lai aizsargātu iespējamos cilvēku tirzniecības upurus, tostarp nodrošinot tiesisko pārstāvību. Uh, Upuri ir jāaizsargā no viktimizācijas, kas var notikt eh, interviju un pierādījumu sniegšanas gaitā tiesā. Nu, un tāpēc eh, ir vēlams, lai uzņemšanas un aizturēšanas centra personāls spētu identificēt cilvēktiesniecības upurus. Efektīva cilvēktiesniecības upuru identificēšana uh, nedrīkstētu novest pie piespiedu izraidīšanas. Ir jāpārskata nacionālajie tiesība akti, lai nodrošinātu, ka tiklīdz ir pamatotas aizdomas par to, ka cilvēks ir tirzniecības upuris, šim cilvēkam būtu jānodrošina pārdomu laiks un iespēja iesniegt attiecīgos pieteikumus. Šai laikā cilvēku nevarētu piespiedu kārtā izraidīt, un viņam jānodrošina iespēja pieteikties uzturēšanās atļaujai. Nu, tāpat ir jāstrādā pie labākas datu vākšanas darbā ar migrantiem, ar iesaistītajām pusēm, bēgļu centros un migrantu centros. Ir kļuvis skaidrs, ka ir jāveido nacionālas datu bāzes par iespējamajiem cilvēku tiešniecības upuriem. Šāda funkcionāla datu bāze varētu atspoguļot arī dažādu iesaistīto pušu veiktās darbības, ja runa ir par sociālo palīdzību, eh, kā arī par eh, kriminālu izmeklēšanu. Nu, tādējādi varētu veidot individualizētu pieeju cilvēku tirzniecības upuriem, būtu iespējams izsakot notiekošajam un saprast, kāda ir nacionālā reakcija. Un visbeidzot ir jāveido efektīva praksa, lai aizsargātu nepilngadīgos bez pavadības. Nesen pieņemtais Itālijas tiesību akts 47 2017 mm, sniedz tādu visaptarošu pieeju, kā risināmas eh, nepilngadīgā bezpavadības vajadzības. Ir jāveido papildus drošības garantijas, kas novērstu šāda te nepilngadīgā iespējamo pazušanu eh, pēc tam, kad viņi ir tikuši nogādāti īpaši piemērotos uzturēšanās centros. Vecuma izvērtēšanas procedūras varētu palīdzēt aizsargāt cilvēktiesniecības upurus bērnus. Un sākotnējā uzņemšana ir jāveido tāda, kas viestu bērnā uzticību arī turpmākajā saskarsmē ar valsts iestāžu pārstāvjiem. Es tik tiešām atzinīgi vērtēju nesenos Eiropas Savienības centienus, kas ir izklāstīti 2017. gada decembra komisijas paziņojumā, proti apņemšanās vairot uh, atbildes eh, darbības cilvēku tiešniecības apkarošanai un apsveic komisiju arī ar neseno kopīgā paziņojuma parakstīšanu pēc eh, cilvēku tiešniecības apkarošanas koordinātoru iniciatīvas ar mērķi izskaust cilvēku tiešniecību. Es aicinātu jūs domāt par uh, manis pārstāvētās organizācijas rekomendācijām, kas ir izklāstīts nesenajā ziņojumā, un es ar nepacietību gaidu mūsu turpmāku sadarbību ar Eiropas Savienības aģentūrām, jo īpaši jau, lai nodrošinātu pieeju, kas ir īpaši pielāgota bērniem un sievietēm. Paldies! Paldies! Paldies! Un tagad dodu vārdu Luku kungam no Eiropola centra, organizētās noziedzības centra. Jums ir 8 minūtes, lūdzu. Priekšsēdētāja, kungs, cienījamie deputāti. Pirmkārt, liels paldies, ka man ir iespēja būt klāt šodien šajā sanāksmē un runāt par šo ārkārtīgi svarīgo uh, jautājumu. Es esmu no Eiropola un mūsu organizācija palīdz dalību valstīm cīnīties pret nopietniem un organizētiem noziegumiem. Tieši tādēļ es runāšu arī par šo jautājumu tādā aspektā, kā var uh, nodrošināt profilaksi smagiem un organizētiem noziegumiem. 2013. gadā kopumā 3600 organizētās grupas tika tika identificētas. Nākamajā gadā bija jau 5000 šādu grupu. 2018. gadā pirmajos mēnešos pārobežu organizētā noziedzība Eiropas Savienībā diemžēl arvien pieaug. Tie ir dažāda veida noziegumi, gan noziegumi pret īpašumu, gan arī, protams, cilvēku tirdzniecība. Bet ko mēs varam konstatēt, ir tas, ka organizētās noziedzības eh, sadarbība un eh, līdzdalība vairākās jomās, diemžēl, arvien pieaug. Arī cilvēku tirzniecība kļūs par organizētās noziedzības eh, nodarbošanās veidu, gan tie, kas nodarbojas ar cilvēku tirsniecību, darbojas arī citās jomās, piemēram, arī narkotika tirsniecībā. Cilvēku tirzniecība ir viena no prioritārajām jomām Eiropas Savienības politikas ciklā 2018-2021. Tas nozīmē, ka Eiropola arī atbalsta dalību valstis cīņā pret uh, šiem noziedzības veidiem. Eiropolam ir ļoti konkrēta funkcija, respektīvi atbalstīt dalību valstis cīnīties pret organizēto noziedzību, nopietniem noziegumiem, arī cilvēku tirzniecību. Mums ir dažādi veidi informācijas pasākumi un cita veida pasākumi, runājot par cilvēku tirzniecību. Mēs arī sniedzam atbalstu. Mēs sniedzam arī atbalstu Eiropas Savienības politikas cikla ieviešanā. Mēs, protams, esam ieinteresēti tajā, lai tiktu nodrošināta pienācīga izmeklēšana tad, kad ir pastrādāts kāds noziegums, vienalga kādā jomā, nu tā ir eksploatācija vai cilvēka tirzniecība. Mēs piedalāmies arī uh, konfiskācijas uh, procedūrā, e, tad, ja ir konstatēta uh, cilvēka tirzniecība. Eiropol kopā ar Eirojusts vērtē, ka šobrīd Eiropas Savienībā mazāk par diviem procentiem gadījumu uh, ir konfiscēta manta. Un tas nozīmē, ka organizētā noziedzība saskata daudzas iespējas uh, paplašināt savu darbību. Tas ietekmē, protams, arī uh, cilvēku tirzniecības noziegumu apjomu. Eiropola mērķis ir tieši nodrošināt uh, CHB un uh, palīdzību, palīdzību upuriem, ir sevišķi bērniem. 2017. gadā kopumā mēs esam saņēmuši 4634 paziņojumus par cilvēku tirzniecību, un kopā ar dalību valstīm mēs esam uzsākuši 1063 uh, uh, jaunas lietas. Kopumā 5629 upuri tika identificēti un 8445 eh, aizdomās turētie. Daudzos gadījumos mēs esam saskārušies ar augstā līmenī organizētām e, grupām. Mēs arī esam palīdzējuši dalību valstīm ļoti konkrētos uh, gadījumos, konkrētā izmeklēšanā. Mēs esam palīdzējuši uz vietas, tas nozīmē, ka kopā ar dalību valstu varas iestādēm esam sadarbojušies un arī no savas galvenās mītnes esam snieguši uh, palīdzību, tehnisko palīdzību un uh, operatīvo atbalstu. Eiropols sniedz dalību valstīm arī izvērtējumus tā lai būtu skaidrs priekšstats par to, cik lielā mērā notiek cilvēku tirzniecība, un tas attiecās uz Eiropas Savienību kopumā un uz atsevišķām dalību valstīm, lai varētu izvērtēt un sagatavot pasākumus pret uh, cilvēku tirzniecību. 2017. gadā 61% upuru bija no Eiropas Savienības dalību valstīm lielākoties no centrālās un dienvidu austruma Eiropas. 14% bija no citām valstīm, lielākoties no Ķīnas un Nigērijas. 25 gadījumos nebija iespējams identificēt uh, izcelsmes valsti. 2017. gadā 87% no identificētajiem upuriem bija pieaugušie, 4% bija bērni, bet 9%, 9% gadījumu nebija iespējams noteikt vecumu. Daudzi šie upuri kļuvuši tieši par norganizētās noziedzības upuriem. Mēs tāpēc arī palīdzam dalību valstīm noteikt un identificēt bērnu tirzniecības gadījumus. Kopumā 75% no upuriem bija sievietes. Un visbiežākais cilvēku tirzniecības iemesls bija tieši seksuāla eksploatācija. Labs piemērs tam, kā notiek Eiropola atbalstītā izmeklēšana, tieši sākās 2017. gadā. Un mums bija daudz uzsākto lietu, un 2018. gadā mēs esam daudzas lietas arī pabeiguši. Piemēram, patiet, sadarbojoties ar Spānijas varas iestādēm, mums sanāca atrisināt daudzus gadījumus. No Nigērijas arī bija daudzi upuri, un eh, konkrētos gadījumus esam sasnieguši tiešām vairāku simtu cilvēku atbalstu un aizsardzību. Kāda mums būtu secinājumi, ņemot vērā mūsu operatīvo darbību? Cilvēku tirsniecība noteikti ir organizētās noziedzības daļa un upuri lielākoties ir sievietes no Eiropas Savienības valstīm. Un tā lielākoties ir seksuāla eksploatācija, kurai tiek uh, pakļauti šie upuri, taču arī eksploatācija uh, darbam ir arvien biežāka. No trešajām valstīm tad lielākoties tā ir Nigērija un Ķīna. Migranti tiek uh, nogādāti uz Eiropas Savienību no trešajām valstīm, uh, un cevišķi tas attiecās uz nepilngadīgām personām. Dalībvalstīm ir jāizmanto Eiropola datu bāzes, lai nodrošinātu informācijas uzglabāšanu un analītiskos pārskatus, izmantojot Eiropola datu bāzi. Mēs varam atbalstīt izmeklēšanu, kas saistīta ar cilvēku tirzniecību un citiem organizētās noziedzības veidiem. Lai to panāktu, mums ir nepieciešama vajadzīga resursa, lai mēs varētu atbalstīt konkrētas uh, izmeklēšanas, jo dalību valstu iestādēm ne visās gadījumos ir laiks un resursi. Mums ir ļoti svarīgi arī nodrošināt operatīvo datu apmaiņu ar trešajām valstīm. Tas tieši attiecas ar organizēto noziedzību, ir sevišķi cilvēku tirzniecību. Paldies par uzmanību! Paldies, Luka kungs! Un tagad es došu vārdu Annai Hedei. Viņa ir sagatavojusi savu prezentāciju, lūdzu. Paldies! Paldies par iespēju izteikties pirms jūs uh, uzdosiet jautājumus, tad esmu jau otro reizi Eiropas parlamenta deputāte. Es darbojos cilvēku dzimumu līdztiesības komitejā un arī Libi komitejā. Cilvēku tirzniecības apkarošana manā politiskajā darbā viens no būtiskākajiem jautājumiem. Esmu arī referente direktīvai par uh, cilvēku tirzniecību. Mums ir jācīnās pret cilvēku tirzniecību un jānosaka ļoti skaidrs dalību valstu atbildības. Diemžēl šis fenomens cilvēku tirzniecība arvien pieaug. Uh, Un šī problēma tieši nelegālajā tirgū kļūst par noteicošo problēmu. Kāda mums ir izaicinājumi? Ir tas, ka tie ir bērni un sievietes tieši migrācijas kontekstā, kas kļūst par cilvēku tirzniecības upuriem. Lai varētu apkarot cilvēku tirzniecību, visām dalību valstīm ir nepieciešams pareizi īstenot direktīvu un skaidri saprast, kāda būs uh, ietekme. Direktīvā pirmajā pantā ļoti skaidri pateikts, ka visos pasākumos par cilvēku tirzniecību ir jāiekļau dzimumu perspektīvu. Kāpēc tas ir tik svarīgi? Tad, kad direktīvu pieņēma, tad mēs zinājām, ka sievietes un vīrieši tiek pakļauti dažādiem eksploatācijas veidiem, un mēs arī skaidri apzinājāmies, ka uh, nu, starp upuriem ir daudz tieši sieviešu, pēc aplēsēm tie ir 76%. Tāpēc ir nepieciešama īpaša aizsardzības pasākuma bērniem un sievietēm, kas kļūst par cilvēku tirzniecības upuriem. Vēl viens būtisks direktīvas aspekts ir tas, ka ir nepieciešams apkarot pieprasījumu, kas kļūst par pamatu eksploatācijai. Varētu teikt tā, ka ir jāsako naudai. Ir skaidrs, ka cilvēku tirzniecība nenotiek pati par sevi. Tas ir tādēļ, ka ir pieprasījums, ir tirgus uh, šādam pakalpojumam, un tāpēc arī cilvēki kļūst par cilvēku tirzniecības upuriem. Viens no būtiskākajiem pasākumiem būtu kriminalizēt uh, pieprasījumu, tāpēc es vēlreiz un vēlreiz runāšu par to, ka mums ir nepieciešams skaidri norādīt, kur tas viss notiek, Vai nu tas notiek bordeļos, vai arī varbūt ir piespiedu darbs lauksaimniecības sektorā vai vēl kaut kur. Šobrīd uh, dalība valstis uh, nevēlas uh, kriminalizēt uh, cilvēku uh, tiesību upuru pakalpojumu izmantošanu. Un tas ir galīgi nepieņemami, jo tas parāda, ka vadošie politiķi Eiropas Savienībā nedomā par cilvēkiem. Ir pilnīgi pārsteidzoši, cik daudz cilvēku cieši Cilvēku tirzniecība ir pārrobežu noziegums, un tāpēc arī Eiropas Savienībai ir nepieciešami ļoti stingri pasākumi. Ir svarīgi arī konkrēti pasākumi, cevišķi ņemot vērā šo migrācijas kontekstu. Ir jāsaprot, kāda ir atšķirība starp cilvēku tirzniecību, respektīvi cilvēku kontrabandu, cilvēku pārvešanu pāri robežai un tiešām cilvēku tirzniecību. Uh, Dažos gadījumos cilvēki nesaprot, varbūt pat dažos gadījumos cilvēki apzināti to sauc par kontrabandu, jo uh, var uh, gadīties, ka vienkārši persona tiek pārvesta pāri robežai nelegālā veidā. Bet savukārt cilvēku tirzniecība tas ir tad, kad cilvēks tiek pēc būtības paverdzināts, cilvēks tiek pārdots kā prece ar vardarbību, ar uh, apmuļķošanu cilvēkam tiek iestāstīts, ka viņš varētu dzīvot daudz labāku dzīvi, respektīvi cilvēka neaizsargātais stāvoklis tiek izmantots. Dažos gadījumos, protams, tie, kas nodarbojas ar kontrabandu, pēc tam kļūs arī par tirgotājiem, bet ir ļoti būtiski skaidri nošķirt šīs divas parādības. Viens no būtiskākajiem pasākumiem cilvēku tirzniecības jomā ir uzlabot uh, bēgļu uzņemšanas sistēmu, tā lai sieviešu un bērnu tiesības būtu nodrošinātas. Gan Eiropas Savienībā, gan visur pasaulē mēs konstatējam, ka likumus bieži vien pieņem vīrieši. Pie tā ir jāstrādā. Ļoti būtiski, lai eksistētu arī legālais koridors, kā var nonākt Eiropas Savienības aizsardzībā, jo tad tie kas uh, nodarbojas ar kontrabandu vai ar tirgošanu, lai viņiem vairs nebūtu iespējas nodarboties ar savu arodu. Ļoti būtiski ir nodrošināt arī iespēju apvienoties ar ģimeni. Es saprotu, ka dalību valstu vidū šī nav sevišķi populāra ideja, bet tas ir nepieciešams, jo ne jau tikai sievietes un bērni, kas meklē patvērumu, kļūst par upuriem. Uh, Principā jebkurš migrants ir jāaizsargā pret uh, to, ka viņš varētu kļūt par uh, noziedzības upuri. Kopš 2016. gada Eiropas Savienībai nav stratēģijas, kā rīkoties, lai palīdzētu upuriem. Es aicinu komisāram Avramopolis kungam un komisijai kopumā. Mums ir nepieciešama jauna, laba stratēģija. Jautājums ir pārāk nopietns, lai mēs to ignorētu. Paldies! Paldies! Paldies jums par šiem vārdiem, arī par to, ka jūs pieturēties pie atvēlētā laika. Un tagad es aicinu deputāts uzdot jautājumus, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es ļoti atvainojos, ka es ierados tad, kad diskusija jau notika un Atvainojos līdz ar to, ka nevarēju uzklausīt pilnīgi visas prezentācijas. Arī tā prezentācija par uh, Nigērijas sieviešu tirzniecību Itālijā. Šo prezentāciju es diemžēl palaidu garām. Mani ļoti interesē, kāds ir jūsu viedoklis par jauno migrācijas politiku, ko īsteno Itālijas valdība. Vēlos Tagad runāt par to, ko pieminēja Mirija Vasiljādu par Eiropas komisijas progresu šajā jomā. Nu, un es varu teikt, ka lielā mērā es piekrītu. Taču ir dažas lietas, kuras vēl jāprecizē. Kā jūs varat uzskatīt, ka ir tiešām uzlabojumi attiecībā uz cilvēku paverdzināšanu un cilvēku tirzniecību. Un Eiropas Savienības un komisijas sistēma, sistēmisko politiku, bēgļu politiku novirzīt citur. Mēs zinām no topošajiem padomas secinājumiem, ka ir paredzēts lielākā mērā finansiāli atbalstīt Lībiju un citām valstīm tiks piešķirts finansējums, jo nav pienācīga cilvēktiesība aizsardzības mehānismu. Par Lībiju runājot, mēs zinām, ka pastāv migrantu paverdzināšana. Un es, protams, pilnībā piekrītu tam, ko teica Anna Hedz. Viņa runāja par atšķirību, e, kāda pastāv starp cilvēkā nogādāšanu cit, e, citu, respektīvi kontrabandu vai arī cilvēku tirzniecību, kad cilvēks pret, pret savu gribu tiek kaut kur nogādāts un izmantots. Un mēs arī zinām, ka runājot par sociālajiem jautājumiem, Ja mēs ielūkosimies vēsturē, jā, cilvēki ir izveidojuši arotbiedrības, bet par migrantiem runājot, tad tie, kas mēģina aizsargāt cilvēkus, aizstāvēt viņu intereses, lielākoties tās ir nevalstiskās organizācijas. Un ja mēs palūkojamies uz Eiropas Savienību kopumā, tad ir jākonstatē nevalstisko organizāciju kriminalizācija. Paldies priekšsēdētāji! Liels paldies! Paldies par uzdoto jautājumu! Bet uh, atceramies, ka tulkošana būs tikai līdz pusvieniem, līdz ar to laika mums nav daudz. Es saprotu, ka jautājums principā tika uzdots komisijai, un līdz ar to aicināsim Vasilijādu kundzi, un varbūt vēl vienīgais pirms tam kāds gribētu uzdot jautājumu īsi. Jā, pavisam īsi. Tas nav īsti jautājums. Vienkārši gribēju teikt, pēc tam, kad uh, sūtni atbildēs, tad es labprāt atbildēšu uz to pēdējo jautājumu, kas tika uzdots. Jā, paldies! Un paldies parlamentam, jo, ja nebūtu parlamenta, tad mēs nevarētu nodrošināt tik izteiktu uh, dzimuma dimensiju uh, cilvēku tirzniecības jautājumā nevarētu pievērst tik lielu uzmanību sievietēm un bērniem. Tagad par uzdoto jautājumu. Tas, ko es mēģināju pateikt sākumā, ir tas, ka divas trešdaļas no upuriem ir Eiropas Savienības uh, iedzīvotāji. Diemžēl problēma un iemesls, kāpēc vispār mums ir cilvēku tirzniecība, ir tādēļ, ka Pirmām kārtām, tāpēc, ka ir šī astronomiskā, astronomiskā peļņa, bet arī tādēļ, ka cilvēki izmanto upuru pakalpojumus. Un tāpēc mans jautājums vēlreiz būtu, tad, tad visi tie cilvēki, visas tās sievietes un, un meitenes, dažos gadījumos desmitgadīgas meitenes vai pat jaunākas meitenes, kas nonāk Eiropā, uh, Ja nebūtu tirgus, ja tur šajā tirgu nebūtu milzīgi ienākumi, vai mēs vispār sēdētu šobrīd šeit un runātu par šādām lietām? Tāpēc es nezinu, varbūt problēma sakne un tā patiesā problēma, ar kuru ir jācīnās tieši teica, kā Anna Heda. Problēma varbūt ir šeit, un tāpēc ir jāpārtrauc tieši šis pieprasījums un visām dalību valstīm obligāti ir jākriminalizē apzināta iesaistīšanās šajā noziegumā. Par bēgļu politiku, protams, man nav kompetences par to runāt, bet te pašā laikā var uzdot jautājumu, cik daudzi cilvēki, runājot par visiem upuriem, bet it sevišķi par sievietēm un bērniem, tad jautājums ir, kāpēc mēs neuzdodam sev jautājumu, kas ir noticis ar visiem tiem, kas ir eksploatējuši bērnus un sievietes. Jā, protams, mums ir vieglāk runāt par bērniem, jo mums ir vieglāk runāt, bet, kā mēs dzirdējam no Eiropola, lielākoties tā, tās tomēr ir sievietes. Ja cilvēks, cilvēkam kaut ko liek darīt piespiedu kārtā, tā ir eksploatācija. Nu, piemēram, ja es ieraugu uh, 11. vakarā kādu jaunieti, sievieti uh, ziemā un izmanto šo piemēru Romā, Itālijā. Viņa ir pusplika, ir divi varianti, un es zinu, ka jūs personiski arī uzdosiet šo jautājumu, ko es varu darīt jūsu labā, vai arī tikpat labi var uzdot jautājumu, vai ar pieciem eiro pietiek. Jautājums ir, ko mēs varam darīt ar uh, tiem pieciem eiro, un ko mēs darīsim ar to personu, kas ir uzdevusi šo jautājumu par nevalstiskajām organizācijām. Esmu tiešām lepna par to, kā mums ir pilsoniskā sabiedrības platforma, kurā ir daudz, daudzas NVO arī no Itālijas. Mēs divreiz gadā sanākam kopā 52% no fondiem, ko mēs piedāvājam, lai palīdzētu tir, eh, tir, cilvēku tirzniecības jomā nonāk tieši NVO un mums ir dažāda veida iespējas piedalīties un arī saņemt atbalstu no nevalstiskajām organizācijām. Mēs esam saņēmuši no viņiem komentārus arī par otro progresa ziņojumu, un tieši tādēļ tas, tās nav tikai dalībvalsts, kas sniedz mums informāciju, bet arī nevalstiskās organizācijas, un mēs ļoti novērtējam to, ko NVO mums sniedz. Uh, Līdz gada beigām mums būs ziņojums, un tas ir tiešām ļoti labi, ka mums ir skaidra izpratne par situāciju pateicoties NVO. Paldies! Vai vēl kāds gribētu izteikties? Lūdzu! Viena minūte. Vēlos runāt par NVO lomu. Jā, es varu piekrist, ka situācija ar NVO šobrīd nav izcila, un pašas organizācijas runā par to, ka viņu iespējas spēlēt savu lomu, lai palīdzētu tirzniecības upuriem, ka šīs iespējas ir mazinātas un mēs sadarbojamies ar NVO. Mūsu gadījumā nevalstiskās organizācijas ir vislabākais partneris un mēs ļoti gribētu lai mūsu valdības tiešām uzlabotu to palīdzību, kas tiek sniegta nevalstiskajām organizācijām, arī finansējumu, lai NVO varētu palīdzēt cīņā pret uh, cilvēktirzniecību. Let me just, um, um, it's 12.30 now. Ir jau 12.30 un tūki līdz ar to ir pabeiguši savu darbu.